Ziņojuma izklāsts ziņojumam, ko sagatavojas Migls Angels Martīnes Martīnes par ieteikumu Eiropas komisijas, komisijai saistībā ar sūdzību numur 185 šķērstvieta 2005, kur tiek runāts par tulku vecumu. Paldies, priekšsēdētāji komisāris Kundze. 2005. gadā kāda no ārštata tulkiem pārliecinājās par to, kas viņu vairs neņēma darbā tādēļ, ka viņai bija jau 65 gadi, un tad viņa iesniedza sūdzību ombudam pār diskrimināciju. Un tas viss gatavojās jau ilgus gadus, tad, kad komisija izlēma, kā ne, nepiedāvās līgumus ārštata tulkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem zinot to, kas ir, kāda ir viss šī notikuma vēsture, ombuds nolēma, ka patiešām ir notikusi diskriminācija un ieteica komisijai mainīt normu, kuru bija jau pieņēmis parlaments. Komisija neņēma vērā ombuda ieteikumu un tas nonāca pie lūguma raksta, lūguma rakstu komiteja. Mums bija vairāk iemesli, kāpēc mēs nolēmām atbalstīt ombudu. Vispirmām kārtām mēs vēlētos, lai š, visās iestādēs būtu vienādi noteikumi, jo parlamentā tiek piedāvāti līgumi tulkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī parlaments uzskata, ka ombuds ir reizēm neērts, bet ļoti vajadzīgs uh, personāžs. Un visbeidzot, mēs vēlētos atgādināt Eiropas komisijai, ka tā nav varenāka par citām institūcijām, sevišķi tām, kurām ir jākontrolē komisijas darbs. Līdz ar to mēs šeit jums vēlamies prezentēt šo ziņojumu, kas tika iesniegts lūgumrakstu komitejā, un vēlamies panākt to, ka tiek ņemts vērā ombudu viedoklis. Un gribam pateikt, ka komisijas juridiskais dienests ir vienkārši administratīva struktūra, nekas vairāk. Es priekšsēdētāji kungs vēlētos jums izteikt, ka es īsti labi nejūtos šajā jautājumā, jo uz mums tiek izdarīts spiediens, lai šis ziņojums netiek izskatīts plenārsēdē un tiek izdarīts spiediens, lai netiktu ņemt vērā parlamenta lēmumi. Tas man liek justies savādi. Protams, ka to nedara komisāri, bet to dara augsta līmeņa ierēģi, kas sevi uzskata par ļoti svarīgiem. Jo Viņi parlamentā deputātus uzskata par tādiem pagaidu darbiniekiem, jo mēs šeit esam tikai uz laiku. Priekšsādātāja kungs, mēs vēlamies sadarboties ar komisiju, taču mēs nevaram atbalstīt tāda veida rīcību, un es ceru, ka rītdienas balsojumā mēs redzēsim tieši to pašu, kas notika lūgumrakstu komitejā, ka lielākā daļa vai varbūt pat vienprātīgi mēs atbalstīsim ombudu no Eiropas parlamenta puses un norādīsim komisijai, kādas ir lietas un visus noliekot savās vietās. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Komisārt, ko lūdzu jums vārds? Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka komisija rīkosies labticīgi, godprātīgi cenšoties respektēt visus tiesiskos aktus šajā procesā. Nekad neesam meklējuši konfliktu ar ombudu un vēl mazāk konfliktu ar Eiropas parlamentu. Mūsu viedoklis bija tāds, ka mūsu nostāju ombuds sapratīs. Izais punkts bija tāds, ka gadu gaitā darba apstākļi konferences tulkiem ir arvien vairāk tikuši saskaņoti darbinieku statu reglamentam. Kopš 2000. gada līguma tulki tiek piesaistīti šim reglamentam pēc tam, kad padomu pieņēma lēmumu, ka viņi var maksāt kopienas nodokļu, nodokļus, izvēloties nemaksāt nacionālos nodokļus no saviem ieņēmumiem no kopienas iestādēm. No 2004. gada savukārt viņi tiek ietverti 90. pantā citu ierēģu darba noteikumu tekstā. Un tāpēc tagad viņu nosaukums ir AIC. Un tāpēc 65 gadu limits e, izriet no e, reglamenta, kas tiek piemērots visiem iestādes darbiniekiem, vienalga, vai tie ir, pamat, vai tie ir pa, uz pamatlīgumu, vai tie ir uz, uz termiņu līgumu, vai tie ir, free, vai tie ir līguma tulki. Šis noteikums tika piemērāts arī līguma tulkiem, gan, un tas tika darīts gan komisijā, gan parlamentā laikā no 2000 līdz 2004 gadam. Pēc pirmās instances tiesas lēmuma 2004. gadā, kur tika pateikts, ka neņemt darbā uh, līgumu tulku, kas vecāks par 65 gadiem. Tas ir pārkāpums. Komisija apturēja šī noteikuma piemērošanu, bet pēc apelācijas sūdzības iesniegšanas tu esi tiesa paziņoja to šo lēmumu par spēkā nēsošu, un komisija atgriezās pie iepriekšējās prakses. Tā kā šajā jautājumā koplēmuma procedūra vairs netiek piemērota, tad es gribētu teikt, ka komisijai ir jāpiemēro tie noteikumi, kas izriet no padomas regulas, 2000, kas pieņem 2000. gadā, un tāpēc tam ir jāpārtrauc pieņemt darbā līgumu to, kur, kur vecums pārsniedz 65 gadus. Tas attiec tāpat arī uz visiem citiem darbiniekiem iestāžu lēmums pieņemt darbā līguma tulkus. Ir eh, savukārt atšķirīgs eh, no, no tiem noteikumiem, kas tiek piemēroti pastāvīgā darbā pieņemtajiem tulkiem. Šī pārbaudītā sistēma ir pieļa, pieļāvusi to, ka iestādes spēja nodrošināt tulku pakalpojumu saskaņā ar pieprasījumu, un tāpēc arī tik veiksmīgi ir notikusi darbība arī pēc pēdējās plašās paplašanāšanās, tiek iznots kontrols, un tas parāda šo aktīvo sistēmu, kurā tiek apmācīti jauni tulki, un visbeidzot gribētu pozitīvi vērtēt šo labvēlīgo kontaktēšanās veidu starp starp parlamentu un komisiju šai jomā, un paldies Martīnes kungam par kontaktēšanos ar manu kolēģi Orbanu kungu iepriekšējā šī jautājuma apspriešanas posmā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšēdātais, paldies komisārs kundzei, paldies Martīnes kungam, paldies kolēģiem. Martīnes kungs, jūs vēlaties vēl teikt runāt? Priekšsēdētāja kungs, man pietrūka vēl viena minūte. Es vēlētos šot atbildēt komisāras kundzei. Viņa zina, cik augstu es viņu vērtēju un cik augstu es vērēju arī Orbanu kungu, taču komisāra nepateica nevienu pašu vārdu par to ieteikumu, ko sniedza ombuds. Ombuds pazīst visus tos argumentus, viņš zina no galvas tos argumentus, ko sniedza komisāri. Bet neskatoties uz to, viņš sniedza ieteikumu, uh, piedāvāt līgumus līgumtulkiem. Es pat negaidu, lai Kuņevs kundze man atbild, jo es saprotu, ka viņai varbūt nekādu citu datu nav, bet tas, ko jūs mums sakāt, mēs jau to zinām, un arī ombuds to zina. Tas, ko jūs mums neatbildat, ir sakojošais, ka ombuds visu to zinot iesaka piedāvāt līgumus tulkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem, bet komisija to neņem vērā, kamēr parlamentā gan tas notiek. Paldies. Komisārs kundze, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo komentāru? Nu, vienīgais, ko var jums pastāstīt šajā brīdī, ir tas, ka es runāšu ar Orbanu kungu, atgriežoties komisijā un pārliecināšos, uh, ka jūs saņemat atbilstīgu atbildu šo jautājumu, jo es šo lietu uztveru ļoti nopietni. Un eh, lūkšu tos precizējumus, ko jūs pieprasījāt no Orbana kunga. Domāju, ka ļoti labi rīt šķiet arī balsosim par šo ziņojumu. Paldies komisārs kundzei, paldies kolēģiem, paldies visiem darbiniekiem, paldies arī tulkiem, paldies arī jums priekšsādātāju. Ar to šī sanāksme ir noslēgusies.